We still have to discuss one item. Mums vēl ir patlicis viens darba kārtības punkts, kas ir ziņojums par Irānu. Lūdzu. Sāksim skatīt šo darba kārtības punktu. Referents ir Belderkungs, viņš ir šeit. Un Bez eh, liekas kavēšanas, Belderkungs, es gribu jums dot vārdu, lai jūs varētu sākt savu izklāstu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu aicināt pagaidīt eh, vēl pāris mirkļus, jo tomēr patīkām ir runāt klusumā. Dārgie kolēģi, Lūdzu, atstājiet zāli klusu. Jā, tā tad vēlreiz priekšsēdētāji grib pateikties jums, dārgie kolēģi. Šīs dienas temats ir Irāna. Un, nu jau krietnu laiku Irāna ir Eiropas parlamenta uzmanības gan arī vai pašā centrā. Nesen parlaments izteicās sakarā ar rezolūciju. Tas notika februārī šogad. Šī rezolūcija tika pieņemta Strasbūrā. Un šī rezolūcija, dārgie kolēģi, var kalpot kā pamats mūsu sanāksmēm ārlietu komitejā tad, kad ir runa par attiecībām starp Eiropas Savienību un Irānu jānorāda, ka pusgads jau ir pagājis, un eh, politiskais klimats ir mainījies, apvienotās nācijas ir pieņēmušas jaunas sankcijas, un Irāna turpina strādāt pie savas kodoprogrammas jāpiebilst, kāda situācija ir cilvēktiesība ziņā un iekšpolitiskā situācija Irānā, kas ir īpaši nožēlojama. Tāpēc afet komitejai ir jāaktualizē savu pozīciju attiecībā pret Irānu un arī sava politika jāpadziļina. Es nepacietīgi gaidu sadar iespēju sadarboties ar visiem komitejas kolēģiem, lai varētu šo dosie virzīt uz priekšu. Es piedāvāju sadalīt darbu četrās sadaļās. Pirmkārt, sadaļa par iekšpolitisko situāciju Irānā. Šeit ir runa par to, ka tiks skatīts opozīcijas stāvoklis, represīvais režīma raksturs attiecībā pret iedzīvotājiem, demokrātiskā procesa nesamība valstī un arī Irānas ekonomikas stāvoklis un tās ietekmi uz iekšējo stabilitāti. Otrās sādaļa varētu tikt veltīt cilvēktiesību situācijai valstī. Es eh, eh, nedomāju tikai par attieksmi pret manifestācijām, demonstranciem, bet arī par attieksmi pret cietumiem Irānas cietumos. Un arī es domāju par iniciatīvām, ko ir uzsākuši kolēģi. Eh, preses brīvības gan rakstītās, gan digitālās preses izpratnē. Un vēl man kā Eh, referentam īpaši nozīmīgi ir attieks pret eh, etniskām un reliģiskām minoritātēm Irānā. Tam ir veltīta liela lieta manā, li, vieta manā ziņojumā. Nākamā nodaļa būtu Irānas ārējās attiecības. Es gribētu skatīt attiecības ar Turciju, Irānu, Afganistānu, Pakistānu, Saudārābiju un, protams, nedrīkst aizmirst Persijas līča valstis jānorāda, ka attiecības starp Irānu un Eiropas Savienību, Savienotām valstīm, Krieviju ir darba kārtībā. Un visbeidzot jāpiemina vēl viena valsts - Izraela. Irāna nekad nav palaidusi iespēju garām izteikties antisemistiskā veidā mm, par šo valsti, manuprāt, pilnīgi nepieņemamā veidā. Un es domāju, ka nedrīksta nevienai valstī atņemtās tiesības uz pastāvēšanas. Beidzot, ceturtā sadaļa. Eh, ceturtā sadaļa eh, par. Door met zijn nucleaire programma. Eh, par Irānas kodola programmu. Irāna turpina pie tām strādāt, neņemot vērā sabiedriskās domas viedokli. Un visbeidzot, dārgie kolēģi, es ceru uz sadarbību ar jums eh, šajā sakarā, un es domāju, ka šī dosie nozīme nav nebūtu jāuzsver īpaši. Es zinu, ka ļoti daudzi kolēģi sako tam, kas notiek Irānā, un es domāju, ka visās četrās nodaļās e, formulējums ir ļoti jāierobežo un tikai jāierobežo, ņemot vērā Eiropas parlamenta lomu, tikai tādā veidā mēs varam nosūtīt skaidru un precīzu vēstījumu padomju komisijai. Ar to es arī beidzu savu stāšanos šodien un gaidu no jums atbildes un ieteikumus. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mums ir kopā kundze, kura vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāja. E, paldies e, referentam. Šī ir sākotnējo diskusiju un viedokļu apmaiņa. Un mums ir jāsagaida teksts, pie kams mēs nākam klajā ar konkrētām idejām un specifiskiem priekšlikumiem. Irāna ir jautājums, kas rada lielas bažas ne tikai Eiropas Savienībai, bet visai starptautiskajai kopienai. Un iemesls tam ir tāds, tā kā tās ir potenciāls drauds. Pēdējais apvienoto nāciju lēmums noteikt vairāk sankciju parāda to, ka starptautiskā kopiena nepieņems Teherēnas kodoplānas, bet mums ir jādomā par to, vai jaunās sankcijas būs efektīvas. Mēs no pagātnes zinām, ka mūsu sankcija politika pret Irānu nekādus rezultātus nav devusi, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam aizsargāt vienkāršos īrāņus no sankcijām. Vai mēs varam domāt par mazākām saprātīgākām, inteliģentām sankcijām, kas ir vērsts pret tiem, kas ir vainīgi vai kas var ietekmēt situāciju. Es domāju, ka mums ir jāskatā kopaina, mums ir jārunā par kodola jautājumu vidējos austrumos kopumā. Izraela nav parakstījusi kodola ieroču neizplatīšanas līgumu, un cilvēku uzskata, ka tās rīcībā varētu būt kodola ieroči ir bijuši pūliņi kaut ko darīt šajā sakarā, un 2010. gada maijā pēdējā neizplatīšanas konferencē galīgais secinājuma teksts piemin praktiskus soļus, aicinot apvienoto nāciju ģenerālu sekretāru un visas ieinteresētās puses organizēt reģionālu konferenci 2012. gadā, lai veicinātu un nodrošinātu vidējos austrumus bez kodolu un bez masu e, iznīcināšanas ieročiem. Tad vēl viens jautājums, ko pieminēja referents, ir cilvēktiesību jautājums. Es domāju, ka cilvēktiesību situācija Irānā ir pilnīgi dramatiska. Un e, es e, bieži vien domāju, cik e, lielā mērā Eiropas Savienība var rast veidus, kādos ietekmēt pilsonisko sabiedrību. Es domāju par e, par iespējamu vispārīgā klimata maiņu virzienā nolējas uz augšu, un cilvēktiesību jautājumu risināšana ir ļoti nozīmīga. Paldies, Loka Bīlers kundze, kas arī ir delegācijas vadītāja. Paldies priekšsēdētājiem, liels paldies Velder kungam par uh, ziņojumu, par informāciju par to, kā jūs plānojat veidot savu ziņojumu. Mēlos jums piekrist par struktūru, taču man ir ieteikums, ka varbūt trešajā punktā, kur ir runāts par ārējām attiecībām un attiecībām, kas ir Irānai šajā reģionā, un runājot par apdraudējumiem un potenciālām iespējām, ka varbūt jūs varētu savā ziņojumā diezgan plaši pievērsties šim jautājumam. Vismaz iepriekšējā sasaukumā pēdējā gadā mēs vēl nevarējam šo jautājumu izskatīt samērā plaši. Esam runājuši par uh, cilvēktiesību jautājumiem un kodolieroču jautājumiem. Mums bija arī rezolūcija. Šeit vēlos aicināt uh, dažādas da sadarbības grupas un uh, komisiju ka mums ir jāpadomā par to, kā var izskatīties topoša Eiropas Savienības Irānas uh, politika un kā mēs varam šo situāciju risināt Afganistānas un Irākas kontekstā. Un mūsu rezolūcijā bija teikts, ka tuvajos autrumos mēs gribētu, lai nebūtu kodoli ieroču. Un manuprāt, šeit mums ļoti nopietni jācenšas. Šeit mēs varētu diskutēt arī par to, kādā veidā Eiropas Savienības Irānas politika būtu vajadzīga, varbūt ir nepieciešama Eiropas Savienības delegācija Irānā. Kāda ir plus un kāda ir mīnus šādai potenciālajai delegācijai? Mana kolēģi jau ir runājusi par dažiem aspektiem, un manuprāt, ir absolūti svarīgi runāt šeit arī par sankcijām, un vispirms runāt par to, uh, vai esošās sankcijas ir efektīvas. Mēs atceramies, ka šīs sankcijas ir vērstas uz Irānas vadību, Nu, tad jautājums ir, varbūt vismaz daļa no šīm sankcijām negatīvi ietekmē uh, iedzīvotāju uh, situāciju, tīpaši no cilvēktiesību aspekta. Runājot par cilvēktiesībām, m, mm, kā jau teicu, tieši tāpat kā rezolūcijā diezgan plaši tiks runāts par cilvēku tiesībām, vienkārši gribēju uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi runāt par sieviešu kustību situāciju, kas izmanto dažna dažādas iniciatīvas, lai nodrošinātu nediskriminējošo politiku un preddiskriminācijas li likumus. Paldies, Predakungs! Paldies, priekšsēdētāji! pe care o are. Par šo pirmo viedokļu apmaiņu runājot Irānas sakarā, es gribētu piedāvāt tautas partijas e, perspektīvu konkrēti, e, konkrēti raugoties no, e, raugoties no mūsu puses, gribam piedāvāt sacīt vismaz pateikties referentam apzinoties to, ka mēs pārstāvam referenta pozīcijas, un es vēlētos arī sacīt, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Irānu ir ļoti sarežģīts, jo šeit ir runa par režīmu, kas ilgst nu jau 20 gadus, kas nerespektē pienākums, kas ir saistīti ar neizplatīšanas eh, līgumu savas slepenās eh, pro, kodolprogrammas dēļ un arī cilvēku tiesību situācija ir krietni vien pasliktinājusies šajā valstī. Pamat brīvības un pilsoņu brīvības netiek ievērotas Irānā. Man būtu daži jautājumi, ko uzdot. Pirmkārt, kodola eh, jautājuma sadaļa Tautas partijai tas ir ļoti svarīgs jautājums šī Eiropiskā pieeja Irānas jautājumam, un mēs gribam aicināt Irānu ievērot starptautiskās, savas starptautiskās obligācijas un pārtraukt visas darbības šajā virzienā. Un, ja notikumi par labajā, pareizajā virzienā ne, E, nevirzās un neattīstās, tad Irāna tiek pakļauta startautiskām sankcijām. Jaunā rezolūcija 1929, ko ir pieņēmusi apvienotā nāciju drošības padomu, kā arī papildu e, pieņemtas ir pozitīvas mūsu prāts un ir jāīsteno zināms spiediens šajā sakarā, jo Irāna ļoti bieži ir parādījusi, ka tā prot efektīvi apiet sankcijas. No otras puses, lai mūsu pieeja Irānai būtu koherenta un konsekventa, ir jāpagarina 22. oktobrī pieņemtā rezolūcija parlamentā par demokrātijas ievērošanu. Un šajā kontekstā ir arī brāļu kopiena Irānā, kura turpina būt represēta un Irānai ir jāuzlabo savā tieksme pret šo, šo cilvēku grupu. Tāpat arī pret Irānas uh, kultūras darbinieku grupa ārzemēs, kuru vajā un iebiedē Irānas režīms. Un pēdējā e, sadaļa - reģionālā Irānas ietekme. Tautas partija ir svarīgi šo problēmu risināt, un Irāna vēlos norādīt nepārtraukt iesācas kaimiņu valsts lietās, Irākas atbalsta teroristu organizācijas un uh, destabilizē vi situāciju visā reģionā. Lūk, tie ļoti īsi būtu daži mani jautājumi, kuru es, kurus es gribēju jums iesniegt. Muņis kundze, paldies, priekšsēdētāji. Es eh, domāju, ka eh, ir ļoti saprātīgs eh, referenta redzējums par šo ziņojumu, un es domāju, ka pamats temati, kas jāskata, ir kodoli jautājums, un sociāldemokrātu grupa šajā sakarā atbalsta divvirzienu ceļu pieeju. Sankcijas maksimāli stingras un uh, piemērošana tajā pašā laikā pastiedzot roku Irānai, lai varētu veikt e, eventuāls sārunas kodo jautājumā. Tālāk par cilvēktiesību jautājumiem runājot ir jācaucas uz e, ziņojumā uz cilvēktiesībām, it īpaši domāju, ka jānorāda par iedzīvotāju brīvu un nediskriminētu pieju informācijas un komunikācijas tehnoloģiem un atbalstam mierīgām opozīcijas kustībām un it īpaši opozīcijas plurālistiskām kustībām. Un mums nevajadzētu parlamentā īpaši koncentrēties uz kādu konkrētu reliģisku vai, vai, vai politisku grupu. Es domāju, ka zaļo grupu vis, vislabākajā mērā atspoguļo pacifistisko pluru, un demokrātisko plurālismu Irānā. Un treškārt, Irāna savā apkārtnē. Irāna kā reģionāla lielvara ir ar ļoti lielu strateģisko vērtību un uh, noteiktu ietekmi uz savu tiešu apkārtni, taču neesam pārliecināti par to, ka vajadzētu koncentrēties uz Izraēlas tematu un e, Irānas antisemitisko pozīciju, bet gan e, iet mazliet tālāk, neņemot šo vērā, mazāk ņemt šo vērā, bet skatītās attieksmes ar e, apkārt ar valstīm, kas ir socioloģiski e, musulmaniskas, kā Turcija, bet politiski laicīgas valstis, un nekoncentrēties tik daudz uz anti, Irānas antisemitismu, bet skatīt tās lomu plašākā kontekstā. Paldies, un nākošais runātājs Šākins kundze. Dank u wel, voorzitter en uh, collega's. Es priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, daudz jau ir pateikts, bet es tomēr gribētu pieminēt sankcijas, kas ir ļoti aktuāls, tad, kad mēs runājam par Irānu. Es gribētu precīzāk runāt par to lomu, kāda Eiropai varētu būt, lai šīs sankcijas E, nenorada vairāk ļaunumu nekā labumu attiecībā uz cilvēktiesībām. Protams, cilvēktiesības ir pamatvērtība Eiropas Savienībā, tāpēc tas ir jāņem vērā. Taču varbūt arī vajadzētu jau tas fakts, ka e, tiek pieprasīts ievērot cilvēktiesības, e, būtu ar lielāku, lielāku grūdienu Irānai attīstīties pareizā virzienā. Tāpat arī jānorāda, ka tirsnieciskās attiecības varētu būt par savu veidu maiņas naudas lomu. Un mums nāktos tādā veidā mēs varētu izvairīties no atsevišķu produktu eksporta aizlieguma nepareizās ietekmes un atsevišķu sankciju nepareizās ietekmes tiktu sabalansētas. Saba ar atsevišķu sankciju e, pieņemšanu revolūcijas vadītāji tikai iegūst. Šobrīd, kad Savienotās valstis, Eiropas Savienība, apvienotās nācijas ir vairāk pieredzējušas ar šīm sankcijām, par kurām ir izlēmts. E, pagātnē Eiropas Savienība ir pierāvusi vairākas kļūdas, tad, kad bija runa par tehnoloģiju eksportu, kuras vēlāk tika izmantotas no represīvo režīmu puses, lai cenzurētu informāciju, lai, lai atrastu politiskos pretendīgus. Šīs tehnoloģijas ir draudīgas no vienas puses, bet no otras puses tās dod lielas iespējas tiem, kuri vēlas Irānas attīstību un evolūciju. Tad, kad mēs eh, runājam ar irāniešiem, mēs eh, ļoti bieži dzirdām no viņiem par, eh, par mēdījiem, par jauniem mēdījiem internetu, kas ir iespēja uzturēt kontaktu ar ārpasauli. Es gribētu zināt, cik lielā mērā internets un citas tehnoloģijas dod iespēju irāniešiem veidot kontaktu ar ārpasauli un tāpat arī atsevišķas iniciatīvas, kas ir paredzētas, lai, teiksim, veidotu apraidi farsī valodā. Tāpat tad, kad ir eh, runa par mūsu atbildību attiecībā pret cilvēktiesībām, mums ir jāņem vērā šī ziņojuma kalendārs. Tāpat arī vairāki lēmumi jau ir pieņemti starptautiskajā kopienā un ir jāņem vērā arī tas, kādas iniciatīvas ir pieņemtas partnervalstīs tādās kā Turcija. Un ir jāsako tam, lai mums būtu konstruktīva pieeja ar Turciju Irānas eh, jautājumu ziņām. Pēc tam es gribētu vērst uzmanību uz programmu, kura tika pieņemta Čehijas prezidentūrā, tā saucamā Shelter Cities, ja patvērum pilsētas. Tā ir programma, kas dod iespēju aizsargāt politiskos oponentus un cilvēktiesību aizstāvis Irānā, tiem piešķirot provizoru patvērumu Eiropā. Uzņemšanas pilsētās, kurus mēs nodēvējam par shelter cities. Un tad, kad mēs domājam par um, sankcijām un par to, kādā uh, veidā tās palīdz izmantu, uh, izdarīt spiedienu uz cilvēktiesību aizstāvjiem uz vietas, tad mums ir bieži vien jādomā par to, kādas seks tās var izraisīt. Lūk, lielos ilcienos tas ir virziens, kā mūsu grupa skata šos jautājumus, un uh, Un, protams, kā vienmēr, esmu gatavs sagatavoties ar citiem kolēģiem. Paldies, Lozings kundze! Ja, ich denke, wer äh, zuerst zu den Fragen der Menschenrechte. Paldies! Man šķiet, ka visi, kas äh, domā par cilvēku tiesībām, ir ieinteresēti Irānas demokratizācijā, un es domāju, ka Mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai mazinātu starptautisko attiecību spriedzi, jo jebkur šīs spriedzes padziļināšana veicina demokrātijas un, un demokrātiskās opozīcijas vājināšanu. Un mums jau ir bijušas konfrontācija un izolācijas starp rietumiem un Irānu. Un, ja mēs tā turpināsim ieviešot jaunas sankcijas vai sliktākajā gadījumā, um, ja mēs uzbruksim Irānai, tas būs principā pretrunā starptautiskajām normām, un es domāju, tas nāks par sliktu visiem. Un tad vajadzētu paskatīties, kāda varētu būt realistiska saruna platforma un mērķi. 2009. gadā notiks sabiedriskās domas aptāju, un patiesībā 72% irāņu atbalsta tiešām patiesas un, un tādas atklātas un godīgas eh, pārbaudas un inspekcijas eh, izvēršanu. Bet tikai tad, ja arī pārējās puses piekāpsies šī kodolieroču jautājumā. Bet es saprotu, ka mums būtu jāņem vērā šis irāņu viedoklis. Kas attiecās uz kodola ieročiem, tad vēsture parāda, ka uh, kodola ieroču e, iegāde un izstrādāšana ir kā reakcija uz eventuāli ārējās pasaules apdraudējumu. Tātad Irāna ir jutusies apdraudēta. Un tikai tad, ja ASV mm, ap, teiksim, uzņemsies starptautiskas saistības neuzbrukt Irānai, tad varētu prasīt uh, Irānai kodolieroču programmas uh, pārtraukšanu. Protams, attiecības ir attīstīta dažādi. Es šeit nerunāju par labējā vai kreisā uh, spārnu politiku, nē, pat ja mēs skatāmies uz uh, ekspertu grupas apdraudējumu izvērtējumu, kur šis apdraudējums tiek izvērtēts dažādos līmeņos, tad uh, Eh, CIP direktors un ASV mm, ārlietu ministrs teica, ka ir jāsaglabā šīs attiecības ar Irānu atvērts, jo nekad nevar zināt, kā tās nākotnē attīstīsies. ASV uzskata, ka, teiksim, ir ļoti rūpīgi jāizvērtē katrs nākamais solis. Ja mēs paskatāmies uz eh, Bila Klintona izvērtējumu, tad Harvards profesors Jozefs Naiss ir norādījis, ka mums ir nepieciešams pārliecināt tirānu, um, virzīties, teiksim, Japānas ceļu, iet Japānas ceļu, jo, piemēram, Japānai bija šie kodola resursi, lai uz lai uzbūvētu kodolieročus, bet viņi izvēlējās to nedarīt. Nu, es domāju, ka Eiropas Savienībai jaunajā stratēģija attiecībās ar Irānu to visu vajadzētu ņemt vērā. Paldies, Madlēn kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, mēs visi noteikti varam piekrist šiem skaistajiem vārdiem un ka būtu ļoti labi, ja visi varētu dzīvot mierā un laimē un saskaņā. Bet Jāsaka, Irāns režīms ir pārāk islamiskais uh, režīms kas uh, izrēķinās ar politiskajiem oponentiem. Abdiņģēda rokas ir, nos, ir, ir asinīs, un es domāju, ka mēs nevaram turpināt šim teroristiskam režīmam turpināties, un, un šī skaistā runāšana nevienam par labu nenāks. Es domāju, ka mums ir jārunā stingra valoda, un es atbalstu asu kritiku. Bet, protams, mums ir jāpiedāvā reāla izvēle. Padomāsim par mūsu sabiedroto lomu, jo Turcija ir ļoti dīvaina attieksme pret Irānu. Uh, tas patiesībā apdraud Eiropas Savienības politiku. Turcija apdraud mūsu centienus izolēt Irānu. Amatikāns saka, ka uh, Ahmadīdžans ir viņa draugs. Es domāju, ka mm, tas ir pilnībā nepieņēmām, un tas tikai pasliktina mūsu situāciju. Ja Turcija atbalstīs Irānas um, kodolieroču ambīcijas, tad tas ir pilnīgi nepamatoti. Un ja Turcijai vajadzētu palīdzēt mums izolēt Irānas režīmu, nevis atbalstīt to, mūsu tirdzniecības partneris Ķīna. Arī kādēļ Ķīna vienmēr noraida domu par sankcijām pret Irānu? Mēs esam ar Ķīnu vienojušies par daudzām un apjomīgām tirdzniecības attiecībām. Es domāju, ka mums ir jāpieprasa, lai arī Ķīna palīdz izolēt šo barbarisko režīmu. Bez tām Eiropā ir ļoti daudz Irānas bēgļu, kas uztur kontaktus ar eh, saviem draugiem un ģimenēm Irānā. Mums viņus vajadzētu atbalstīt. Par baronēs Aštons lomu. Šeit mēs runājam par Eiropas savienības politiku, un man šķiet tas, ko baronēs Aštons ir izdarījis, ir pārāk uh, patētiski. Viņai bija tikai tad saruna ar šāda veida līderiem. Tas neko nedod, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Par laimi, Izrēla ieņem skaidru pozīciju šajā jautājumā, un mēs to pilnībā atbalstām, jo man šķiet tas ir pilnībā nepieņemami, ko Irāna saka par Izrēlu, un mums ir jānosoda eh, Irānas nostāja Izrēlas uh, eh, virsienām. Ahmad Dileģants neklausās tajā, kas tiek teikts par Irākas kodolieroču programmas. Domāju, mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai uh, likvidētu šo kodolieroču programmu. Ahmad Dileģants ir uh, vienkārši traks cilvēks, un viņam nedrīkstētu ļaut vispār pieskarties kodoli ieročiem, ko viņi varētu izmantot pret Izraelu vai Eiropu. Tā kā nekādas samierināšanās, pilnīga režīma izolācija, un labāk ir arestēt Ahmadineģanu nekā runāt ar viņu. Un es gribētu aicināt referentu izvēlēties šādu nostāju. Paldies! Nav, um... Paldies, Gomešs kundze, lūdzu! There are indeed lots of regimes we don't. Jā, ir ļoti daudz režīmu, kas mums nepatīk, ir daudz cilvēku, kas mums nepatīk, bet tomēr mēs visi dzīvojam vienā pasaulē, un mums ir jāatrod veids, kā izvairīties no visšausminošākajām viņu eksistences konsekvencēm. Es, protams, ne atbalstu preventīvu uzbrukumu. Es domāju, tas nedarbosies. Irākā. Es domāju, tas nebūtu prātīgi. Sekas būs neparedzamas un traģiskas visai cilvēcei, un jo īpaši reģionam. Es domāju, ka ASV spēlē izšķirošu lomu. Un ASV ir lielvara, kas uh, aiztur tos, kuri vēlas izvērst preventīvu uzbrukumu. Es domāju, mums nav citas izvēles, kā runāt ar Irānu. Un pieprasīt, lai Irāna neizplatītu un nebūvētu kodolieročus. Es neticu, ka Irāna neizvērtīs šo kodolu programmu, jo, ja tā būtu, tad viņiem nebūtu ko slēpt no starptautiskās inspekcijas misijas. Bet pat, ja jūs arī tā uzskata, tad es domāju, ka būtu jānorāda Irānai, ka ja Irāna kļūs par kodolu valsti, tad tas veicinās citu lielvaru, kodolu lielvaru izveidošanos šajā reģionā, tā kā Irānas darbība un rīcība nozīmē kodolu ieroču izplatīšanu. Tas, ka Irāna saka, ka viņa nevēlas kļūt par kodolu lielu valsti militāru iemeslu dēļ, tad rīkojoties tā, kā tā tagad rīkojas, viņa rīkojas bezatbildīgi, kas rada apdraudējumu drošībai ne tikai reģionā, bet arī visai cilvēcei. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības pozīcijai ir jābūt konsekventai, un es domāju, ka starptautiskā sabiedrība pārāk eh, bieži ir neveiksmīgi rīkojusies, tās darbības ir bijušas nekonsekventas attiecībā pret Irānu. Un es domāju, tas ir tas sliktākais. Jāsaka, ka daudz kas ir mainījies ar Obamas administrāciju. Un es uzskatu, ka Mums tagad ir tiešām jābūt konsekventiem. Ir jāuztur sankcijas, par ko pagājušajā jūnijā vienojās ANO drošības padoma. Un šajā sakarā es gribētu teikt, ka, protams, šīs sankcijas neizslēdz dialogu iespējas ar Irānu, bet šim dialogam ir jābūt rūpīgi pārdomātam. Un tas, ka Irāns ministrija brauc pa dažādām Eiropas Savienības galvaspilsētām uh, uh dialogu izvēršanai, es uh, domāju, ka tas arī būtu ļoti rūpīgi jāpārdomā. Es uzskatu, ka ir svarīgi, lai Eiropas Savienība neatstāt iespaidu par to, ka tā ir gatava nodot tos cilvēkus, kas cīnās par demokrātiju un cilvēktiesībām Irānā, viņiem aiz muguras vienojoties ar režīmu. Eiropas Savienībai ir jābūt ļoti izlēmīgai un stingrai un jākoordinē sava pozīcija ar ASV attiecībās ar Irānu. Visam nesen mm, pie mums bija arī eh, cilvēktiesība aizstāvi no Irānas, tie tikās arī ar manu politisko grupu, un es gribētu, lai mēs izvērtētu iespējas uh, nodrošināt to, ka Irānas tautai ir pieejami brīvi un necenzē, ne, cenzūrai nepakļauti um, masu informācijas līdzekļi un kanāli. Mēs zinām, ka mēs runājam par sabiedrību, kas ir augsti attīstīta, izglītota, kam ir pieejamas daudzas jaunās tehnoloģijas, bet tajā pat laikā uh, viņi nevar brīvi uh, izmantot uh, informācijas kanālus, uh, un viņiem nav pie, brīvi pieejama cenzūras neizkropļota informācija par notikumiem ārpasaulē un savā valstī tā kā mums ir jāuzstājās uh, pret jebkādiem ierobežojumiem, kas neļauj Irākas, Irānas tautāju brīvu pieeja informācijai. Paldies, un Belder kungs lūdzu. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, ik heb aandachtig geluisterd. Ik zeg u allereerst. Paldies, priekšsādātāji. Es ļoti rūpīgi klausījos um, šajās debatēs un tiešām paldies par jūsu ieguldījumu Jāsaka, ka es eh, vasarā eh, strādāšu pie ziņojuma teksta. Un ļaujiet man teikt, ka šīs ziņojuma četras sadaļas, kur ir runa priekšējā politisko situāciju, cilvēktiesību jautājumiem, reģionāliem aspektiem un kodolieročiem. Man šķiet, ka visi bija viensprātis par to, ka tās ir četras galvenās jomas, kur mums ir nopietni jāstrādā. Un domāju, ka rūpīgi arī ir jāpārdomā par to, kādu pozīciju mums vajadzētu uh, noformulēt šeit Eiropas parlamentā un AFET komitejā. Jāsaka, Eiropas parlamentām ir jāprezentē šī pozīcija gan uh, komisijai, gan padomē, un jāprāt, ka mūsu pozīcija ir viennozīmīga. Šķiet, ka Spānijas kolēģis runāja par to, ka nevajadzētu koncentrēties tikai uz vienu grupu vai vienu valsti, bet es domāju, ka mums būtu jāidentificē Irānas režīma tie aspekti, kas traucē izvērst normālas attiecības uh, eh, ar Eiropas Savienību. Es jau pieminēju etniskās un reliģiskās minoritātes daudzskaitlī, un tas, ko Gomeša skundze teica, mēs runājam par sabiedrību, kur cilvēki var būt brīvi. Es piekrītu tiem kolēģiem, kas teica, ka preses brīvība gan digitālās, gan rakstiskās, e, gan rakstītās uh, formas ir ļoti nepieciešams, un es tiešām tam piekrītu. Tas ir ļoti svarīgi un būtiski. Tas saskan arī ar manu pieeju, un es gribētu pārliecināt kolēģis par to, ka. Es gribu uzrakstīt objektīvu ziņojumu, kur godīgi, taisnīgi uh, tiek apskatīti šie jautājumi objektīvi. Un es gribētu nodrošināt, lai mēs izvērtētu to, kā sankcijas ir darbojušās, ko tās devušas. Vēl viena lieta, ko gribētu uzsvērt, ir tas, ka ir ļoti svarīgi tas, kurā brīdī tiek rakstīts šis ziņojums. Un, ja es pareizi esmu informēts, tad padomu 26. jūlijā lems par to, vai būtu jānosaka arī Eiropas sankcijas kā reakcija uz jauno ANO sankciju raundu. Tā kā kopumā runājot, es gribētu pateikties jums visiem par jūsu ieguldījumu, jūsu devumu. Es zinu, ka šis jautājums par Irānu tiešām izraisīja ļoti lielu interesi Eiropas parlamentā un Es tātad, kā teicu, vasarā strādāšu pie tā. Un es ļoti ceru, ka jums arī būs jauks atvaļinājums. Jā, es aizmirsu pateikt, ka šīs diskusijas bija paredzētas tātad uz 20 minūtēm katram runātājam. Bet es pirms vēlu uh, jauku atvaļinājumu, novēlu visu to labāko, pateicos arī tulkiem un gribētu pateikties gan spāniešiem par šo šovu. Un es tiešām pateicos jums un novēlu jums jauku vasaras atvaļinājumu. Paldies! I think we have to vote for you as the next chairman. You've been doing it so much and so well. Can hardly change me. Amen.